Meine Damen und Herren, das ist. Dāmas un kungi, gribēju jūs sirsnīgi sveikt šajā lieliskajā sēžu zālē. Sāksim darbu. Neviens kolēģis nevēlas izteikties par darba kārtību, līdz ar to esam to pieņēmuši šajā versijā. Priekšsēdētāji paziņojumi. Ja mēs runājam par 205. pantu, no kurā īsti dokumentā, mūsu reglamentā. Tur tiek runāts par paplašinātā prezidija spēlējumu lomu. Nu, es nekādus jauninājumus te neredzu. Tādēļ gribētu lūgt jūs vienkārši mani uzklausīt. Vai viss tam piekrīt? Labi. Arī uh, esmu jūs par to informējis, un eh, viss ir uh, noticis ļoti veiksmīgi. Trešais starpkārtības punkts - I sanāksmes, E sanāksmes prezentācija, jeb I mītinga prezentācija. Iespējams, mēs varētu uh, pievērsties šim darba kārtības punktam, kad Fleckensteina kungs būs ieradies no Luksemburgas laukuma. Es gribētu lūgt kolēģus mums pastāstīt par noslēpumaino mītingu, lūdzu. Uh, thank you, Chair. Uh, and thank you very much for the Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par iespēju pastāstīt jums par uh, e-sanāksmi. Jūs komitejā, kā jūs zinat, parlaments ir uh, ieviesis politiku un cenšas samazināt, uh, izskaust uh, papīru dokumentu sanāksmēm. Bieži vien dokumenti tiek sadrukāti sanāksmēm, bet tie reāli netiek izmantoti. Un bieži vien tie nonāk miskastē pat aiznāk bez sanāksmes. Vai arī tikai nedaudz tiek izmantoti. Tā tad ir ļoti daudz atkritumu tādā ziņā un nav efektīvs uh, papīra dokumentu izmantojums. Bet, protams, dokumenti ir ārkārtīgi svarīgi, tā ir pilnīgi neatņemama parlamenta darba sastāvdaļa, un tiem ir jābūt pieejamiem pēc iespējas ātrāk. Un ļoti labi, ja tu, tiem var piekļūt arī no dažādām mobīlajām uh, datu iekārtām. Tātad parlaments ir izstrādājis instrumentu, kas saucās e-meeting, e-sanāksme, un mēs tagad sniegsim īsu pārskatu par to. Tātad dažos vārdos, kas ir šis e-meeting? Tā ir aplikācija, kas ir izstrādāta šeit uz vietas, īpaši parlamenta lietotāju vajadzībām, un tur ir paredzēts nodrošināt piekļuvi komiteju sanāksmi dokumentiem elektroniskā formātā. Jūs varat piekļūt jebkur, jebkurā laikā šiem dokumentiem un no jebkādas iekārtas. Ir dažas lietas, kas jums jāzina, pirms jūs sākat lietot e-meeting. Ja jums ir kāda mobilā iekārta līdzi, tad būtu labi to varbūt izņemt un uh, sekosim tā demonstrācijai, ko mēs pēc brīdiņa jums arī sniegsim. Esam izdalījuši e-meeting quick start instrukcijas, tā tad ātrais sistēmas izmantošanai un piekļuvēji jūs varat atrast saikni un pēc tam jums ir jāiereģistrējas ar jūsu lietotāju vārdu un atslēgas vārdu, ko jūs arī izmantojat savos birojos, tad, kad jūs piekļūstat, kad jūs sākt lietot datoru. Ar priekšsēdētāju laipnu atļauju es tagad došu vārdu kolēģim, kas pastāstīs jums sīkāk par piekļuvušiem elektroniskiem dokumentiem. Labu pēcpusdienu! Kā jau jums tik stāstīts, tātad. tad jums nav iespēja, nav, ja nav nepieciešams uh, uzstādīt nekādas uh, programmas, lai jūs varētu piekļūt uh, dokumentiem. Tātad lietošana ir vienkārši. Ja mēs ierakstam Eiropārlu web adresi, tātad oficiālo adresi europarl.europa.eu šķērsvītra e-meeting, visu vienā vārdā. Tā tad es piekļūstu galvenai eh, pieejas lapai, un te jūs ierakstat savu lietotāju vārdu un uh, atslēgas vārdu. Tā tad es rakstu savējo, jūs katrs rakstat savējo. Tātad tiek izmantots uh, Wi-Fi tīkls un pirmo reizi, kad jūs ieiet, tad parādās uh, ievadlapa, instrukcijas, uh, kas parāda, ka jums ir jāaiziet trīs soļi. Uh, jūs varēsiet izvēlēties valodu, komiteju un, protams, attiecīgo darba sesiju un darba kārtību. Tātad šeit es uzklikšķinu uz start, sākt un nonāku šajā lapā e-meeting. Tā ir pieejama jebkurai komitejai. Esam strādājuši, sadarbojušies ar visām komitejām, lai nodrošinātu to visu. Tātad šeit eh, kreisajā pusē var izvēlēties valodu, var izvēlēties komiteju. Izvēlos afet komiteju. Un sistēma ļoti dinamiski iegūst informāciju. Šeit jūs varat redzēt visus jaunākos tūkotos dokumentus. Un to var arī izdrukāt. Dažas komitejas ir nolēmušas pārtraukt šo drukāšanas iespēju, bet principā tas ir tas, ko izmanto, kas tiek izdrukāts visā sanāksmē, un tagad jūs to varat iegūt šeit. Uh, ir iespēja piekļūt arī senāk sanāksmes dokumentiem, tātad norādot mēnesi, un iespējams arī virzīties uz priekšu nākotnē, ja nākotnē paredzētai sanāksmē ir datums un ir jau uh, darba kārtība. Tātad viss jau ir sistēmā. Šeit labajā pusē ir uh, 1. septembra darba kārtība uzklikšķinu pārējos 22. septembra sistēmu, man uzreiz parāda, dod visu informāciju šīs dienas sanāksmē. Pie katra ieraksta ir pluszīmīte, un tad es atkal varu uzklikšķināt un iegūt dokumentus vajadzīgajā valodas versijā. Tā tad uzklikšķinu uz plusiņa un Eh, iegūstu papildus informāciju vairāk par eh, referentu un tāpat arī tur parādās cita informācija par konkrēto dokumentu. Un to es varu darīt, eh, tātad līdzīgas rakstura darbības var veikt jebkuras komitejas sanāksmēm. Tagad es atveru, pieņemsim, šo konkrēto darba kārtību. Šī ir šodienas darba kārtība varu izlasīt to, tātad varu uh, lasīšanas režīmā to izmantot vai arī izmantot citu aplikāciju. Un tas būs atkarīgs no tā, kāda aplikācija būs jūsu iekārtā. Uh, tirgu ir pieejams daudz dažādas aplikācijas, lai varētu uh, interaktīvi darboties ar dokumentu. Tā piemēram, es varu atvērt šo instrumentu Adobe, un tas ļaus man interaktīvi darboties Tā tad esmu atvērts darba kārtību un gribu te kaut ko iekrāsot, iezīmēt. Man kaut kas patīk vai nepatīk, gribu kaut ko atzīmēt. Dokumentu var lejupielādēt. Varu pierakstīt kaut kādu savu anotāciju. Tas nozīmē, ka es interaktīvi varu darboties ar šo uh, lejupielādēto dokumentu. Tātad tā būs mana kopija, un jūs nekādā veidā nemaina to, kas uh, um, ir sistēmā. Tātad es atzīmēju un rakstu, ko man vajag. Kad esmu pabeidzis strādāt ar šo dokumentu, šo interaktīvo daļu, varu, piemēram, nosūtīt savam uh, asistentam vai kolēģim ar visām tām anotācijām, papildus piezīmēm, un tās šajā pievienotajā dokumentā saņēmējs arī redzēs. Šī ir pirmā īmītiņa e versija, tā, kā es teicu, ļauj piekļūt jums jebkuram dokumentam, interaktīvi darboties, rakstīt savus piezīmes un dalīties šajā dokumentā ar citiem. Tas pats, protams, attiec arī uz citām komitejām, uz budžeta komiteju, piemēram. Un uh, konkrētam deputātam varētu būt arī, viņš varētu būt uh, loceklis vairākās komitejās, viņam iespējams dokumenti vairākās komitejās. teiksim, šo dokumentu es varu aizsūtīt kolēģim, rakstot, ka par šo punktu ir paredzēts runāt, un ir tieša saikne uzreiz nodrošināt ar šo konkrēto dokumentu. Tātad tāds ir šis instruments e-meeting, un varbūt dažos vārdos vēl par vienu citu aplikāciju, ko sauc par e-komitiju, e-komiteju. Tātad tā ir sarežģītāka aplikācija, Tur ir ļoti daudz dažādu dokumentu dažādās darba stadijās. Tātad šajā izvēlnē augšā jūs varat noklikšķināt un varat nokļūt e-komitī. Ieeju atkal afet komitejā. Tā šī ir afet komiteja i-komiteja ietvaros, un te vēl ir daudz papildus informācijas kā piemēram varu iegūt papildus informāciju par, eh, piemēram, atzinumu projektu vai ziņojumu projektu. Vienkārši gribēju jums parādīt, ka šāda aplikācija pastāv, tas ir ļoti noderīgs instruments. Tātad šeit parādās visa informācija par attiecīgās komitejas darbu. Ar to es arī noslēdzu savu prezentāciju. Ja jums ir kādi jautājumi, tad labprāt uz tiem atbildēšu. Paldies! Paldies! Bet, ja mēs tagad ietaupīsim naudu uz papīru, vai mēs atkal saņemsim kafiju? Gibt es Wortmeldungen? Vai kāds vēlas kaut ko vaicāt? Lūdzu, Čārlis. Um, does it work on Android phones? Vai tas darbojas arī uz Android telefoniem, jo mans uh, uh Sony telefons ir izvēlējies komiteju, bet pēc tam viņš uzkarās. Tālāk es netieku. Vai tā ir problēma ar manu telefonu, vai tas arī vienkārši nedarbojas ar Android telefoniem? The, the, the application is supposed to work. Aplikācijā vajadzētu darboties uz visām iekārtām, bet es noteikti lielu prieku palīdzēšu jums uh, atrisināt šo problēmu. Man ir tikai viens komentārs. Protams, ne visi dokumenti tur ir jālejuplādē un. Ja mēs runājam par ziņojumiem, tad tur ir uh, ziņojumi un tad ir uh, grozījumi un par tiem ir jābalso. Nu, tad tomēr es gribētu, lai tas tomēr būtu pieejams uz papīra. Ja mēs runājam par grozījumiem, tad kolēģi, tie, kas kaut kur uh, koridoros, kafejnīcā mēģina vienoties par kompromisu grozījumiem, un viņiem tad uh, tur līdz bieži vien ir pildspalvi, viņi izdara piezīmes, labojumus, un tad uh, tas ir daudz vienkāršāk, un tā tad, ja man uh, jāapspriežas ar kolēģiem, visu laiku jābūt līdz iPadam vai iPhoneam, un, un tur kaut kas ir jāmēģina grozīt, nu tad tas varētu ietekmēt mūsu saziņu kā tādu. Jo mums taču ir jāsarunājas. Vai var kaut kā komentēt? Thank you, Chair. Uh, in... Paldies, priekšsēdētāji. Jā, tik tiešām e-mītinga ir aplikācija, ko jūs varat izmantot kā papildus darba instrumentu. Jūs komitejas līmenī varat uh, nolemt, kas tiks nodrošināts uz papīra, un tie, kas vairāk ir pieraduši izmantot, pieņemsim, uh, uh planšetdators, var to darīt. Lieli dokumenti tik tiešām nav pievērot, lai tos eh, izmantot uz eh, viedtelefoniem. Un vieglāk varbūt ir, lai šis dokuments būtu blakus pilnā eh, formātā. Varbūt uz planšetdatoru tas ir vieglāk, bet, un dažkārt varbūt arī papīra formā, bet katrā ziņā jūs komiteja, jūs paši izlemsiet, kā jūs darbosieties. Uh, Mr. Šeflin. Flinkungs. Tehnisks dabas jautājums. Uh, es pieņemu, ka mēs pakāpeniski cenšamies izskaust papīra dokumentus. Cik ilgi mēs vēl varēsim izmantot uh, papīra dokumentus un pilnībā vēl nebūs jāpāriet uz elektronisko formātu? Paldies. Uh, said, I, I would... Eh, kā jau es teicu, šo lēmumu es atstātu jūsu ziņā, komitejas ziņā, jo nav tāds eh, visaptvarošs lēmums pieņemts parlamentā, pilnībā izskaust papīra dokumentus, vismaz šobrīd tā nav. Ja šāds eh, lēmums būs, tad tas ir jāpieņem atbilstošā līmenī. Mēs, kā es teicu, nu, piedāvājam instrumentu darbam un vēlāk šogad jūs saņemsiet arī uh, Mm, darba ierīces, lai jūs varētu izmantot šo bezpapīra dokumentu lietošanu, bet, kā es teicu, jūs paši savā komitejā lemsiet par attiecīgo laika grafiku. Paldies! Yes, in fact, even if it... Jā, paldies, pat ja eh, ir kāda tehniska problēma un mēs rodam tam risinājumu Lielākais izaicinājums ir, cik cilvēki sāks izmantot uh, šo uh, iespēju. Būtu labi, ja šis darbs notiktu tā tekoši. Nu, mēs redzēsim, kā viss uh, notiks tālāk. Mēs organizēsim arī informatīvo sesiju un, protams, būsim pateicīgi, ja jūs veicināsiet, stāstīsiet par mūsu instrumentu. Uh, Jums izdalītajā dokumentā katrā ziņā ir kontaktinformācija, jūs varat uh, sazināties un uzziņā, uzzināt informāciju par nākamām informācijas sesijām. Like the... Gribētu ierosināt šo jautājumu pārunāt paplašinātā birojas sēdē. Attiecībā uz to, tad kādu praksi mēs piekopsim un tad mēs varētu izdomāt, kad mēs rīkotu papīra dokumentus, un tātad mēs varētu vienoties par atbilstošu risinājumu. Es domāju, ka šis e-mīting ir ļoti labs instruments, jo visu saņemt papīra formā arī ir bezjēdzīgi. Un te mums vajadzētu atrast atbilstošu līdzsvaru, atbilstošu kompromisu, lai mēs nonāktu pie tādiem atbilstošākiem darba un papīra izmantošanas apstākļiem. Tātad lūkšu, lai sekretariāts nāk klajā ar priekšlikumu šajā jautājumā, un tad mēs to pārunāsim. Lielas paldies! Wir kommen jetzt zum. Tagad būs ceturtais darbkārtības punkts. Ko varam apvienot ar ceturto darbkārtības punktu? Organizējot diskusijas. In diesem Status ist der, äh, der, der Diskussion ist das wahrscheinlich richtig. Domāju, tā būtu patiešām loģiski. Mums ir eh, jādiskutē par Moldovu. Situācija sasaucas ar Ukrainā notiekošo, jo arī šeit nav daudz laika. Bet ir kāda liela atšķirība. Mēs esam nolīgumu ar Moldovu jau eh, ratificējuši. Moldovā no, novembrī notiks vēlēšanas un Izskatās, ka Krievija mēģina ietekmēt situāciju, tur tiek finansētas partijas, arī tiek uh, dibinātas prokrieviskas partijas. Tādēļ domāju, ka būtu patiešām nepieciešams jau pirms vēlēšanām ratificēt nolīgumu. Esmu jums uh, izdalījis vēstuli, ko saņēmu no komisāra Fūras šodien, un viņš lūdz to darīt. Es piedāvātu referenta kungs to darīt, kurā īsti uh, ir vēlēšanas 30. novembrī. Tātad mums vajadzētu uh, parūpēties par to, lai varētu nobalsot uh, Briseles mini plenāru sesijā. Domāju, tas nāktu tikai par labu no procedurālā viedokļa un Mums ir jāsazinās ar uh, tirzniecības komiteju, lai varētu parūpēties par laika grafika pieskaņošanu. Un es ceru, ka viņi varēs būt tikpat konstruktīvi, kā viņi to pierādīja Ukrainas gadījumā. Es gribēju tikai pateikt, pirms dodu vārdu mūsu kolēģim referentam Austrim lūdzu. Thank you, Chairman, colleagues, uh, ladies. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi, dāmas un kungi. Man ir prieks jūs iepazīstināt ar diviem uh, projektiem. Tātad rekomendācijas projekts par uh, padomes lēmumu noslēgt asociācijas līgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas atomenerģijas kopienu un to dalību valstīm no vienas puses un Moldovas republiku no otras puses. Un otrs projekts ir um, ne leģislatīvā rezolūcija par šo jautājumu. Moldova ir mūsu eh, sens partneris Eiropas Savienībai, tāpēc šī valsts nav jāstāda priekšā kā tāda, bet šobrīd eh, situācija ir nedaudz atšķirīga, ģeopolitiski, ekonomiski un citādi. Un tādēļ es runāšu bez aplinkiem. Es ierosinu uh, piekrist iepriekš minēto nolīgumu ratificēt. Eh, Moldova ir tāds kā avangarda spēlētājs kaimiņu partneru attiecību politikā, bet mums ir jāatzīmē, ka gadu laikā Moldova ir pilnībā mainīsies. Sākumā tā bija valsts, kas bija atpalicējusi starpā, un tagad valstī ir uh, īstenotas ekonomikas un politiskās reformas, un par to mums Moldova ir jāuzteic. Kā jau es teicu, arī ģeopolitiskā un ekonomiskā situācija ir uh, būtiski mainījusies, un tādēļ mums nevajadzētu tērēt laiku garās diskusijās, bet eh, dot savu piekrišanu un izteikt arī rekomendācijas turpmākai darbībai. Un es vēlējos jūs iepazīstināt pamata līnijās ar šo uh, ziņojuma projektu par eh, Eiropas Savienības un Moldovas asociācijas nolīgumu. Uh, Mēs augstu vērtējam šādu asociācijas līgumu parakstīšanu kā jaunu soli uz priekšu abu pušu attiecībās, veicinot politisko asociāciju un ekonomikas integrāciju. Un uh, ir pilnībā jāīsteno akī nolīguma parakstīšana un ratifikācija nav pašmērķis, bet gan ir plašāka procesa elements. Mums eh, jāatzīmē, kā saskaņā 49. pantu Moldova tāpat kā jebkura cita valsts var eh, izteikt vēlēšanos pievienoties Eiropas Savienībai, ja tā ieviet vēro demokrātijas principus, pamatbrīvības, minoritāšu un cilvēku tiesības un, ja ir nodrošināts tiesiskums valstī. Ziņojumā projektā ir norādīts, ka šis nolīgums ir visas, visu Moldovas iedzīvotāju interesēs. Un mēs arī apsveicam uh, asociācijas darba kārtību, kuras mērķis ir īstenot uh, asociācijas nolīguma mērķus un uh, uz kur pamata turpmāk veidosies Eiropas Savienības un Moldovas attiecības. Moldova var virzīties uz priekšu un sasniegt vēl vairāk nekā tā jau ir sasniegusi un uh, mums ir jāuzlabo absorpcijas kapacitāte Moldovā, lai tā varētu atbilstoši izmantot Eiropas Savienības finansējumu. Ir jānoskaidro, kādas apmācības vajadzības ir Moldovai, lai tā varētu pildīt asociācijas nolīgumu un asociācijas darba kārtību. Ziņojumā ir uzsvērts arī, cik svarīgi ir stiprināt stabilitāti un neatkarību šai valstī un arī demokrātiskās un tiesiskās institūcijas nodrošināt um, pārvaldību un īstenot cilvēku tiesības un pamatu brīvības. Kolēģi, es vēlētos uzsvērt, ka situācija ir būtiski mainījusies pēdējo gadu laikā Moldovas administratīvās kapacitātes jomā, un tā spējā īstenot asociācijas nolīgumu ar Eiropas Savienību. Mēs aicinām Moldovas varas iestādes nodrošināt to, lai vēlēšanu process notikt saskaņā ar augstākiem Eiropas un starptautiskiem standartiem, uzsverot politisko spēlētāju un partiju lomu un norādām, ka ir nepieciešams nodrošināt partiju finansējumu atklātību un caurskatāmību. Mēs tāpat norādām uz Moldovas konstitūcijas 78. pantu par uh, prezidenta vēlēšanām, lai izvairītos no institucionālā strupceļa un norādām, ka jebkādām konstitucionālām reformām jau tiek uh, konsultācijās ar Venēcijas komisiju un nacionālajiem spēlētājiem. Tāpat svarīgi ir cīnīties pret korupciju visos līmeņos un pilnībā īsteno 2013. gada likumdošanas pakotni un ir jāizveido mehānisms korupcijas apkarošanas sistēmas izveidei, e, it īpaši Nacionālais korupcijas apkarošanas centrs un uh, ir jānodrošina arī atbilstošs finansējums un šo iestāžu neatkarīga darbība. Tāpat atbilstoši un pilnībā ir jāizmeklē jebkādi, jebkādas apsūdzības par cilvēku tiesību pārkāpumiem un ir jāvēršas pret nehumānu apiešanos ar ieslodzītajiem un pret spīdzināšanu ir jānodrošina visa minoritāšu aizsardzība, aizskaitā LGBT tiesību ievērošana. Tāpat jānodrošina plašsaziņas līdzekļu brīva darbība un plurālisms un uh, sabiedriskajiem plašsaziņas līdzekļiem ir jābūt neatkarīgiem un neitrāliem ziņojuma projektā ir atbalstīts priekšlikums noteikt Moldovai bezvīzu režīmu, un tā būtu pirmā kaim, austrumu kaimiņa attiecību uh, politikas valsts, kurā, kurai tiktu noteikt šāds bezvīzu režīms. neviena valsts līdz šim nav sasniegusi tik augstu kvalitatīvu uh, bezvīzu režīma ieviešanu. Tāpat ir jāstiprina robežu apsargu un uh, muitnieku kvalifikāciju, tīpaši to, kas strādā uz Ukrainas robežas. Tāpat ir jāveic vietējās administrācijas depolitizācija. Visi šie pasākumi veicinās nolīgumu pilnīgu īstenošanu. Tāpat kā daudzas kaimiņu valstis uh, izjūt vajadzību pēc biznesa e, uzņēmē darbības vidas uzlabošanas ir jāveicina investīcijām labvēlīgas vides uh, veidošana, un tas uh, sekmēs Moldovas ekonomikas attīstību. Komisijas uh, priekšlikumi ir vērsti uz to, kā cīnīties pret Krievijas embargo un kā stiprināt autonomu tirzniecības preferenču attīstību. Ziņojumā ir aicināts Kīšiņevai un Tiraspolēji kopīgiem spēkiem meklēt uh, efektīvu risinājumu Piedņēstrus konflikta e, e, pārvarēšana un ir uzsvērts, ka šis 5 plus 2 sarunu vešanas ietvars, kas e, līdz šim nav spējis nodrošināt risinājumu panākšanu, uh, ir aicināts augsto pārstāvi un ārējās darbības dienestu spēlēt aktīvāku lomu Eiropas Savienības vārdā konflikta noregulējumā. Ir uzsvērts, cik svarīgi ir sadarboties ar Moldovas parlamentu, lai uzraudzītu nolīguma uh, un darba kārtības īstenošanu. Tāpat ir aicināta komisija sniegt atbalstu un konsultācijas nevalstiskajām organizācijām Moldavā, lai varētu veikt uh, reformu procesa un valdības uzņemto saistību īstenošanas kontroli. Šodien pareizi tika norādīts, ka mums ir jāpabeidz saulaicīgi mūsu procedūras, ka mums nevajag lieki zaudēt laiku, un es aicinu šo komisiju nevilcināties un pabeigt mūsu procedūru oktobrī, lai būtu iespējas ratificēt Eiropas Savienības Moldovas asociācijas līgumu saulaicīgi, proti šā gada novembra sākumā, lai paliktu zināms laiks vēl pirms uh, parlamenta vēlēšanām. Uh, Proeiropeiskā koalīcija Kišiņevā ir pelnījusi uh, pilnīgu atbalstu ne tikai attiecībā uz asociācijas līguma īstenošanu, bet arī reformu veikšanai uh, šajā valstī. Paldies par jūsu uzmanību. Esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Mulțumesc mult, domnule președinte. Aș vrea... Paldies, priekšsēdētāji. Sāka Prēdis kungs. Gribēju gribēju pateikties Austrēvičus kungam par viņa ziņojumu un arī par no pat sniegto tā izklāstu. Gribēju uzsvērt, tā, ka tāpat kā referents uzskatu, ka ir jāparaksta asociācijas nolīgums ar Moldovu pirms parlamentu vēlēšanām. Moldova pēdējo gadu laikā ir dejusi nu dienu daudz lai um, īstenotu visas reformas un es uh, ceru, ka šajā gadījumā nenotiks um, tā kā noslēdzot uh, nolīgumu ar Ukrainu, ka te būs kaut kāds līdzsvar trūkums. Priekšsēdētāji, jūs jau pareizi teicāt, Krievija uz Moldovu izdara ļoti spēcīgu spiedienu, un tieši tādēļ rodas uh, tādi blakus efekti, situācija ir visai uh, īpatnēja, ka sociālistu partija jūtas vēl kreisāka par komunistu partiju. Tātad es neesmu kaut ko tādu piedzīvojis līdz šim nevienā pasaules valstī, un Varbūt to varētu teikt par mūsu kādreizējo strateģisko partneru Krieviju. Tādēļ novembrī paredzētās vēlēšanas, protams, notiks uh, tādā ļoti interesantā veidā uz uh, tādu neparastu kulišu priekšā. Protams, situācija, ekonomiskā situācija arī mums rada bāžas, jo uh, tika pasludināts embargo uz Moldovas vīniem. Pat vēl pirms tika ieviests pārtiks produktu aizliegums, un Maskava vēl pirms Eiropas embargo, pirms embargo pasludināšanas Eiropas precēm sprieda uh, ka nedrīkstēs vairāk Krievijā ievest augļus un dārzeņus no Moldovas republikas, nu un šeit rodas milzīgi zaudējumi vairāku miljonu apmērā, un, diemžēl, nav nekādu risinājumu šai problēmai. Un, protams, Krievijas sankcijas ir nodarījušas lielu kaitējumu. Uh, Un Krievija arī lēma atteikties no brīvās tirzniecības ar Moldovu, kas, eh, protams, eh, būs manāms vēl ilgu laiku. Gribu teikt, ka vēlēšanas novembrī būs ļoti, ļoti svarīgas, tādēļ mums Eiropas parlamentam ir eh, jādodas novērot vēlēšanas. Tātad vajadzētu sūtīt mūsu delegāciju uz valsti, tas ir bijis līdz šim arī tā. Uh, Eh, un kopīgi ar ECO mēs tur noteikti varētu paveikt labu darbu uz vietas. Gribēju vēlreiz pateikties Austrēvičus kungam un esmu pārliecināts, ka varēsim eh, sadarboties. Un eh, esmu gatavs arī izstrādāt vairākus grozījumus. Ceru, ka tā mēs varētu šo ziņojumu padarīt vēl veiksmīgāk, kas jau, nu, protams, ir savā ziņā jau ļoti izcils. Paldies! Thank you very much. Uh, Lūdzu, nākamā runātāja, paldies priekšsēdētāji. Saka Fajons kundze sākumā vēlējos uzteikt referenta paveikto darbu es varu arī atzinīgi vērtēt viņa uh, paustos komentārus. Un, protams, ir arī jāuzslavē Moldova par uh, sasniegto progresu pēdējo gadu laikā, īstenojot dažādas reformas. Un es varu tikai atbalstīt referentu teikto, kad viņš pieminēja arī Moldovas centienus, kas tika ieguldīti, lai vēl vairāk izkoptu attiecības ar ES. Esmu pārliecināta, ka politiskas un ekonomiskas saites ar Moldovu nāks par labu abām līguma parakstītāju pusēm un liberalizācija. Tātad eh, Moldovas pilsoņu eh, brīvs pārvietošanās iespējas noteikti ir eh, ļoti labs solis. Uh, Moldovai ir šī Eiropas perspektīva un asociācijas nolīgums ļauj labāk un efektīvāk veikt ekonomiskas, demokrātiskas reformas, un es lūgtu, lai dalību valstis ķertos pie ratifikācijas nekavējoties, un arī Eiropas parlamentam tas ir jādara īpaši ilgi nedomājot. Jau ir uzsāktas priekšvēlēšana kampaņas un ir jāgarantē, lai vēlēšanas notiktu saskaņā ar visaugstākajiem iespējamiem Eiropas un starptautiskajiem standartiem. Tādēļ, protams, mums ir jābūt klātesošiem vēlēšana dienā mm, kolēģiem no dažādām politiskajām grupām, nu varbūt patiešām varētu izveidot tādu vēlēšanu novērošanas misiju un jāpieprasa, lai viņi arī sadarbojas uh, cieši ar ESO un Venēcijas komisiju. Gribēju referentam piedāvāt šeit iekļaut jaunu punktu, proti, ka mēs augstu vērtējam uh, nolīguma parakstīšanu par Moldovas iesaisti uh, apvārsnes 2020 programmā, jo tādā veidā var veicināt uh, izaugsmi, konkurētspēju un inovācijas, un, protams, arī uh, Moldovā radīt jaunas darbvietas. Par Piedņestru runājot, šeit ir jāatrod pietiekami labi risinājumi un patiešām ar vilšanos uh, dzirdēju to, ka 5 plus 2 grupas sanāksme Vīnē nenotika pagājušajā nedēļā kā paredzēts, ka tā notiks vēlāk, bet mums ir jāturpina šādu sarunu ievērošana, lai mēs varētu garantēt arī Moldovas Republikas teritoriālo integritāti. Paldies! Eh, muchas gracias. Quiero felicitar a Petras. Paldies saka Nārta kungs, gribu sveikt Nastrēvičus kungu. Jāsaka, ka tie ir ļoti labi pārdomāti. Un mums ir jāsaprot, kas notiek Tiraspolē un Kišiņevā referents runā skaidru valodu, un viņš teica, ka ir jābūt labām attiecībām ar Krieviju. Mēs nevaram pieļaut to, ka visu laiku ir šī spriedze un rīvēšanās. Ja Eiropa saglabās šādu konfrontējošu pozīciju, tad mēs, diemžēl, varam nonākt ļoti lielās sprukās, ņemot vērā arī to, kā, kā da ir e, dažu Austrum Eiropas valstu ģeopolitiskā situācija. Jāsaka, ka Rumānija nenovērsās no Moldovas. Jāsaka, ka tika izveidot Rumānija, mums arī ir Transilvānija un Mēs runājam par tādu valsti, kas ir Eiropas Savienības daļa, ņemot vērā vēstures notikumu gaitu. Es domāju, varbūt patiešām vajadzētu atminēties nedaudz arī vēstures mācības un jāpadomā par ekonomiku un politiku. Moldovas republikas ekonomiskā situācija šobrīd nav tā spīdošākā. Kādreiz tā bija Padomu Savienības sastāvdaļa, traktori pilni ar uh, produktiem, dārzeņiem, labību tika vadāti pa visām uh, bijušajām Padomu Savienības republikām. Tagad Moldovai ir nepieciešams jauns noiet tirgus, uh, to var rast Eiropā. Mums ir jāpadziļina savas attiecības, jādomā par labāku uh, mūsu attiecību integrāciju. Tekstā ir atsauce, man šķiet tā ir pamatota, proti uz LGBTI kopienu. Mēs te nerunājam par kaut kādu vienkārši minoritāti. Nē, tā ir visai nozīmīga minoritāte. LGBTI minoritātei piedarīgie cilvēki, kam ir seksuāla minoritāte, bet arī e, kulturāls un etniskas minoritātes, piemēram, turku minoritāte. Porque son numéricamente mucho más importantes. Un arī bulgāri. Jāsaka, ka tā ir visai uh, liela uh, etniskā minoritāte, kas uh, varbūt skaitlis krēķinot varētu būt lielāka nekā LGBTI piedarošie. Tālāk 16. punkts. Ja raugāmies uz to no institucionālā viedokļa, tur nav ko, kam piesieties, bet, ja mēs runājam par attiecībām starp, tas, par tādu kolorāciju starp Moldovu un Ukrainu, šeit ir robeža ar visu Piedņestru un Moldova nekādi nevar eh, kontrolēt, kas notiek tieši šajā robežu daļā. Tas man liekas ļoti nozīmīgi. Tālāk par vīzām. Moldova ir veikusi ļoti daudz, lai eh, šo režīmu sakārtotu. Bet ir jābūt arī pragmatiskiem. Ja mēs runājam par ES pilsonības piešķiršanu, nu to tā vienkārši piešķirst cilvēkiem, eh, kam nav nekāda sakara ar Eiropas Savienību, nav pareizi. Un Piedņestra ir, vai tā ir atzīta, kā daļa no Moldovas? Piedņesas pilsoņiem ir jāiziet vesela procedūra, lai varētu saņemt Moldovas pilsoņu pasi. Ņemot vērā uh, senās uh, saiknes starp Rumāniju un Moldovu un to, ka līdz 45. gadam tā bija viena valsts, nu līdz ar to pilsoņi var pieprasīt Rumānijas pasi. Un Rumānija ir Eiropas Savienībā, tad viņi būtu ES pilsoņi. Tātad, jebkurš, kurš ierodas Piedņestrā, var pieprasīt Piedņestras pasi un e, līdz ar to viņi var pieprasīt rumāņu pa pasi. Kišiņevā tiek izdotas vīzas, bet tās ir ļoti rūpīgi jākontrolē, jo ja būs e, cilvēki, piemēram, arī uh, cilvēki ar sodāmību, kas dosies uz Piedņestru, saņems Moldovas pasi, pēc tam būs tiesīgi saņemt uh, Rumānijas pasi, nu tad jau mēs būsim lielās sprokās, mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Mēs runājām par tādu reģionu, kura ir, kurš ir viens no nabadzīgākajiem Eiropā un kura robežas ir ļoti, ļoti tādas trauslas. Uh, Lūdzu, nākamais runātājs. Jā, situācija ir ļoti sarežģīta, un mēs nerunājam pirmo reizi par to, ka ir jāizstrādā šis asociācijas nolīgums starp Moldovu un ES, saka Šalca kungs. Ņemot vērā pēdējo divu gadu laikā notiekošo, Jāsaka, ka šāda asociācijas nolīguma parakstīšana un brīvs tirsniecības nolīguma parakstīšana iegūst pavisam jaunu nozīmi. Gribēju pateikties referentam par um, svarīgājām atziņām, kas ir minētas šajā rezolūcijā, bet man ir ļoti konkrēts jautājums proti, kas notiks uh, Grūzijas gadījumā un Ukrainas gadījumā. Un ja mēs runājam par šo visu procesu, mēs vēlētos runāt par šo asociācijas nolīgumu parakstīšanu tikai kā daļu, vienu fragmentu no tādas lielākas mozaīkas, un tur eh, tiek runāts arī par Moldovas iespējamai iestāju Eiropas Savienībā, jo īsnībā uh, valsts varētu uz šādu status pretendēt, un arī e, lielākajai daļai pilsoņi ir tiesības kļūt par ES pilsoņiem. Nu, protams, izmantu, ievērot visus priekšnosacījumus un izpildot tos. Bet ratifikācijas procesam ir jāuzsākas pirms vēlēšanām. Vai ar šādiem izteikumiem mēs neiejaucamies? tādos iekšlietu procesos, sabiedriskos procesos, jā, pilsoņi cer uz dalību Eiropas Savienībā, bet ja mēs paši vēlamies būt godīgi pret sevi, mums nav tagad tādu ietni dalību valstēs. Tas ir kā tāds zobens ar diviem asmeņiem, tātad mūsu vārdi nesaskan ar mūsu darbiem. Harmsas kundze un Voļska kungs plenāra sēdē diskusijās pagājušajā nedēļā Strasbūrā teica, ka vēlas, lai Ukraina kļūst par ES dalību valsti. Nu, vairākums ir pret to. Nu, pagaidām ES nav tāda iespēja, un mums ir patiešām pašiem jābūt uh, godīgiem. Un jāsaprot, vai šis formulējums rezolūcijas tekstā var palikt. 28 dalībvalsts Eiropas Savienībā arī īstenībā, nu, varbūt visas eh, ar nepacietību negaida jaunas dalībvalsts mūsu saimē. Mums ir patiešām eh, jā, jārod atbildes uz to saskaņā ar savu sirdsapziņu. Kam es vēl gribēju pievērsties ar asociācijas nolīgumu un tirdzniecības nolīgumu, piemēram, trešdien tirdzniecības komitējā eh, runās par tirdzniecības līgumu Un mums ir jādomā par ekonomisko un sociālo situāciju tādā valstī, kur cilvēki pelna vidēji 100 eiro mēnesī. Jāsaka, ka tā ir nabadzīga valsts, kur ir viens no zemākajiem IKP uz vienu cilvēku. Nu, tas ir milzīgs izaicinājums. Ko tad nozīmēs šis tirzniecības nolīgums, kad Moldovas tautsaimniecība nu, būs pilnīgi mm, pamesta tāda vientuļa, tā vajadzēs izturēt šo konkurenci ar citām valstīm? Un, ja runājām par uh, muitu un muitas savienību, mums vajadzēs paaugstināt uh, muitas nodevas. Ja Moldova joprojām var uh, eksportēt preci, preces uz uh, Krievijas federāciju, uh, un uz citām muitas savienībā esošajām valstīm, tad, piemēram, uh, tas varētu novest pie uh, nodevu pazemināšanas, bet mums ir jādomā par visām šīm sekām, par to, kādi būs pārējais laika noteikumi, kādas ir iespējas, ko Eiropas Savienība var piedāvāt, lai Moldovā nerastos tādas milzīgas sociālas problēmas pēc nolīguma parakstīšanas. Un tagad par Piedņestru runājot jau pavasarī tā iesniedza prasību, uh, lai tiktu izveidots īpašas attiecības ar uh, Krievijas federāciju. Mēs, protams, zinām, kāda ir vēsture, kad tad Piedņestra kļuva par Moldovas uh, sastāvdaļu. Tā, pirms tam tā bija Ukraina, nu tad šeit ir tāda sarežģīta situācija. Uh, Ukraina, Piedņestra, Moldova un Rumānijas prezidents teica, uh, īsnībā Moldova ir Rumānijas sastāvdaļa, un tad uh, šeit ir tādas milzīgas pretrunas, un Eiropas Savienībai ir jānoskaidra politisko valodu šajā kontekstā. Tādēļ mums vajadzētu padomāt, kā to vislabāk formulēt un kāda būs mūsu pozīcija. Tad, kad mēs pieņemsim šos nolīgumus. Paldies! Thank you, Chair. Uh, first of all, uh, Paldies, priekšsēdātāji, saka uh, Meseričkungs. Es arī gribētu pateikties uh, referentam par šo ziņojumu. Domāju, ka tas ir ļoti labi izstrādāts un es gribētu atbalstīt. Mēs domājam, ka būtu loģiski, ja ir vairākums šeit parlamentā attiecībā uz asociatīvā līguma noslēgšanu, tad to skaidri vajadzētu paust pirms vēlēšanām, lai Moldovas iedzīvotāji varētu paši lemt un spriest par to. Runāšu pavisam īsi. Mēs iesniegsim vairākus grozījumus šim ziņojumam. Visi no tiem, principā, iet sākotnējā ziņojuma virzienā. Tikai pāris uzsvari. Mēs būtu gribējuši, lai būtu bijis punkts par eh, ļoti tādu neveselīgu masu informācijas līdzekļu īpašumu koncentrāciju ļoti nelielā īpašnieku īpašumā. Tas ietekmē masu informācijas līdzekļu brīvību, to vajadzētu minēt šajā ziņojumā. Tāpat mēs gribētu, lai parādītos arī energostratēģijas izveidu Moldovas valstī un tās pārskatīšana, mēs gribētu, lai tiktu stiprināts nacionālais plāns 13-15 gadam energoefektivitātei. Un noslēgumā tāds vispārīgāks komentārs. Šī noteikti nav pēdējā reize, kad jūs dzirdēsiet to no manis. Fakts, ka Moldova ir tāds kā pionieris šajā austrumu eh, kaimiņu attiecību politikā, tas ir kompliments Kišņevai. Un viņus tik tiešām vajadzētu uzslavēt par to. Bet no otras puses austrumu partnerības programma būs jāpārskat. Mūsu komitejai nāksies strādāt, pārskatīt šo austrumu kaimiņu politiku, jo uh, tā nenes tik liels rezultāts, nestoties to, ka mēs strādājam pie šiem līgumiem, tā tad tas viss būs jāpārskata mūsu attiecību ar Krieviju kontekstā, tā tad būs jāpārdomā arī šī austrumu kaimiņa attiecība politika. Paldies, priekšsēdētāja kungs, kā ETP grupas ēnu referents, gribēju pateikties kolēģiem Astrievičam par ziņojumu, par rezolūciju, pareizāk sakot, un gribēju jau pašā sākumā pateikt, ka mēs eh, kā grupa piekritīsim viņa ieteikumam ratificēt nolīgumu. Un domāju, Ņemot vērā Krievijas veikto spiedienu arī uz tās kaimiņu valstīm, tas noteikti būs pareizs uh, signāls, eh, ko raidīt Maskavas virzienā. Tādēļ mums te nevajadzētu arī neko pārāk daudz grozīt kolēģi rezolūcijā. Un kolēģis runāja. Wenn man sich dort näher befasst, so eine Art Mikro-Sowjetunion geblieben zu sein, da hat sich. Kolēģis runāja par Gagauzu, par eh, šo teritoriju un. Tur ir tāds kā gandrīz, eh, mi, tur ir tāda kā mikro pasaule, tur ir izveidojusies īpaša gaisotne un pirms uh, kaut ko darīt, eh, pirms kaut ko teikt šajā kontekstā, mums tas ir ļoti labi jāpārdomā. Un, ja mēs runājam par tādu nogurumu no paplašināšanās, nu jā, tas ir konstatējams bet ne, nevajadzētu atsaukties uz 49. pāntu. Mēs te runājam par tik uh, lielu tādu, tik ilgu termiņu, ka nevajadzētu varbūt pārsteigties kaut ko sakot. Nu, mēs te nedomājam par Moldovas uzņemšanu pēc pieciem gadiem Eiropas Savienībā. Te jārunā par tālāku nākotni un uh, slēpties aiz šīs paplašināšanās. Uh, paplašanāšanās noguruma patiešām nav pareizi. Tas to varētu Maskavā arī nepareizi uztvert. Jā, eh, Moldova piedzīvo ļoti daudz metamorfožu un Krievijas eh, uzliktais embargo Moldovas precēm patiešām situāciju nekādā veidā neuzlabo. Protams, ir jāveic visas nepieciešamās tieslietu reformas, valstiskā aparāta reformas, un pagātnē esam pieredzējuši patiešām tādas iepriecinošas izmaiņas, un mums vajadzētu parūpēties, lai viņi turpinātu dar, to visu darīt tādā pašā garā. Un arī uh, ir uh, jāpadomā par. Uh, ratifikācijas, tātad jāpadomā par mm, lēmumu pieņemšanu jau plenārs sēdē, un jāsaka, ka nu, līdz vēlēšanām ir palikušas 69 dienas, un olimpis, tad, kad beidzās olimpiskās spēles Sočos un uh, Krima tika okupēta, nu turpat nepagāja 50 dienas. Nu, es ceru, ka šeit nebūs nekādu līdzīgu notikumu, bet mums tiešām um, nebūtu jākavējas. un varbūt vajadzētu pavaicāt, kad mēs varēsim balsot par Grūziju. Varbūt sekretariāts varētu palīdzēt ar informāciju. Paldies! Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să adresez mulțumirile mele domnului raportor. Paldies! Gribēju pateikties Ostrēvičas kungam par labi sagatavotu dokumentu, un es gribēju arī augstu vērtēt komisāra Fūles sagatavoto vēsturi, vēstuli. Viņš ir e, paplašināšanās komisārs un domāju, ka šī vēstule ir e, arī tāds simbolisks žests, ņemot vērā Moldovas ceļu uz Eiropas Savienību, domājot arī par asociācijas nolīgumu parakstīšanu. Novembra beigās Moldovā notiks vēlēšanas un kā Moldovas ES delegācijas loceklis gribēja augstu vērtēt to progresu, ko eh, pēdējo piecu gadu laikā ir sasniegusi šī mazā valsts, kurā dzīvo vien 3 miljonu cilvēku. Un jāsaka, ka īsā laika posmā tika panākts patiešām daudz. Mēs augstu vērtējam to. Gribēju pateikties arī Taņai Fajon par viņas ziņojumu un par to, kas tika panākts vīzu režīmu liberalizācijas labā. Ja mēs runājam par valdības gūtajiem panākumiem, asociācijas nolīguma ratifikācija notika Kišiņos parlamentā otrā dienā un Foarte active și prezente în susținerea forțelor pro-europene în campania care. Eiropas uh, parlamenta politiskajām grupām ir jāatbalsta Moldovas republika tās centienos. Iepriekšējie runātāji runāja par uh, likumu, kas ļauj baudīt īpašu statusu tiem Rumānijas pilsoņiem, kas dzīvo Moldovas republikā. Es gribēju teikt, ka Rumānijas pilsonības likums balstās uz asins radniecību. Tikai tie, kas var pierādīt, ka viņu vecāki vai vecvecāki bija Rumānijas pilsoņi, drīkst iegūt Rumānijas pilsonību. Tātad apgalvojumi par noziedznieku eksportu caur pieģestru uz Eiropas Savienību ir, manuprāt, aplami. Zoļačusti э, razbūt. Ģenerālis Brītlovs, kas valdīja sabiedroto spēkus, e, vadīja sabiedroto spēkus Eiropā, teica, ka tas, kas notiek uh, Ukrainā, varētu atkārtoties arī Moldovā, un tādēļ Eiropas parlamentam vajadzētu atbalstīt proeiropiskos spēkus šajā valstī. Paldies! Danke, Iglesias. Paldies, Iglesias kungs! Gracias, señor presidente, gracias, señora Austrevicius. Yo... Paldies priekšsēdātāji, paldies arī uh, referentam Austrevičius kungam. Uh, man jāatzīst, ka uh, ļoti uzmanīgi uzklausīju uh, Tautas partijas prezentāciju par uh, mikropadomu savienību vai to, ka mums nepieciešams pacensties, pas, pasteigsies, ja mēs negribam, lai ar Moldovu notiek tas pats, kas notiek ar Krīmu. Ne, jāsaka, ka tur nekāda nesot sakara ar uh, etniskām minoritātēm vai LGBT uh, kopienu. Es domāju, ka šeit vajadzētu vairāk runāt par to, ko līgums nozīmē pašai Moldovai. Manā valstī kādreiz bija pankroku grupa, kuras dziesma bija viena tāda, ko jūs darītu, ja uzbruktu ir, um, padomju savienību. Un es domāju, ka mēs, ka Eiropā un arī šeit šajā komitejā uzdodam atkal šo jautājumu. Tas ir tā drusciņi tā kā uh, Dr. Strangelove un uh, viņa filma, uh, Kubrika filma Strangelove. Arī tur par to ir runāts, tātad kā mēs darītu, ko mēs darītu, kā mēs rīkotos, ja mums uzbruktu. Situācija Moldovā nav īpaši patīkama, tā ir viena no nabadzīgākajām valstīm Eiropā. Uh, cilvēku attīstības indeks ir ļoti zems, vīriešiem 61, sievietēm vēl zemāks, daudz jaunu cilvēku no valsts izbrauc, ir desmitiem tūkstieši jaunieši, kuri eh, jauni cilvēki, kas nonāk prostitūcijas tīklos, viens no trījiem bērniem Moldovā ir ar eh, smadzeņu attīstības traucējumiem ļoti trūkumu dēļ nav īpaši patīkama aina. Vai mēs no Eiropas Savienības puses varam palīdzēt visiem šiem cilvēkiem? Es domāju, Makeinam droši vien bija taisnība, ka viņš ASV pirms dažām dienām norādīja, ka ir fundamentāli svarīgi. Viņš teica, ka mums ir nepieciešams aizsardzības vairoks Polijā un citās valstīs un vajadzētu paplašināt NATO struktūras arī uz Moldovu. Runājot par šī līguma parakstīšanu, jūs sakat, ka jūs gribētu, lai līgums tiktu parakstīts pirms uh, vēlēšanām, pirms uh, moldovieši dodas pie vēlēšanu urnām. 2009. gadā bija liela skepse attiecībā uz šo nolīgumu ar Eiropas Savienību un bija citi politiski risinājumi, kas neparedzēja integrāciju. Varbūt, ka tos vairums arī atbalstītu. Man rodas jautājums, vai ir kāda problēma, vai mēs nevaram pagaidīt, vai nevaram nogaidīt pirms, uh, tātad līdz uh, Moldovā notiek vēlēšanas un pēc tam virzīties uz priekšu. Paldies. Nākošais runātājs. Lekenštēn kungs. Trīs īsas piezīmes. Pirmām kārtām atsauca uz 49. pantu. Mums vajadzētu būt ļoti, ļoti pragmatiskiem, tāpat kā Ukrainas gadījumā, sagatavot rezolūciju. Vainu, vainu. Vai nu mēs ievietojam šo atsauci vienā rezolūcijā, otrā nē, bet mums ir jāsaka, ka šeit mēs runājam par ilgtermiņa perspektīvu un nevar uh, daudz lēmumus pieņemt uh, rīt vai parīt. Otrakārt, es, protams, atbalstu ratifikāciju, bet gribēju tikai dzirdēt, kad de Guhta kungs mūs uh, informēs par iespējamām nākamām sarunām ar Krieviju, vai varbūt, ka kaut kas tāds nav sagaidāms, un kādēļ Eh, ja tiek noslēgts līgums ar Ukrainu, ir būtiski par to paziņot Krievijai un ar Moldovu nē. Nu, kur tad šeit ir atšķirības? Nu, varbūt, ka man nāksies piedzīvot kādu pārsteigumu. Treškārt, neviens Eiropas Savienībā nerunā par Moldovas iestāju NATO. Džons Makkeins savā republikāņu vēlēšanu cīņā var eh, teikt, ko grib. Nu, Amerikā viņi var balsot par Tea Party vai par ko viņi vēlas, mums tas nav jādara. Un visu beidzot, tam nav nekāda sakara ar šo komiteju, bet, ja tas jūs tomēr skar, lūdzu mani atbalstiet. Ceturtdien Euronest tiksies mūsu kopīgā delegācija, un es jūs lūgtu padomāt par to, lai visas Euronest komitejas netiktos Briselē, bet eh, viena varētu tikties Grūzijā, viena Moldovā, lai eh, parādītu mūsu klātbūtni, ka mēs varam eh, sadarboties, mēs varam tur norganizēt vēl kādu pasākumu. Paldies! Ich möchte gerade den letzten Punkt ausdrücklich unterstützen. Es arī jūs lūgtu atbalstīt pēdējo punktu, saka uh, priekšsēdētājs. Jā, mums te vajadzētu uzņemties iniciatīvu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, eh, priekšsēdētājs Karvel, Karver kungs. Es gribētu atbalstīt uh, jūs eh, par Rumānijas eh, pilsonības eh, jautājumiem. Mums vajadzētu ļoti uzmanīgi runāt par ļoti plaši izplatīto korupciju Rumānijā, kad Rumānijas pilsoņu pasas tiek tirgotas. Pagājušo reizi, kad es biju Uh, Moldovā. Mēs redzējām, ka moldovieši var uh, iegādāties rumāņu pases. Un, uh, manuprāt, paplašināšanās nogurums pastāv. Un te nav tik daudz runa par cerībām Moldovai, bet te ir vairāk par šīs federālās Eiropas projekta saglabāšanu. Uh, cik ilgi ja šis projekts turpināsies. Mums ir problēmas ar Krievijas federāciju. Es domāju, ka šis process nepalīdz šajās attiecībās. Mēs runājam par kaut kādu laika grafiku un varbūt jāpārdomā par laika grafiku, kāds bija attiecībā uz Ukrainu. Man liekas, ka šis laika grafiks ir ļoti, ļoti slikts no manas, kā viens no mazākajām grupām, es gribētu teikt, ka ir ļoti liels bažas eh, daudzās politiskajās grupās šeit parlamentā, un es domāju, ka jebkuru rīcību ļoti uzmanīgi vajadzētu apsvērt. Grazie. Devo dire che... Ka... Paldies, saka nākošais runātājs, kas taldo kungs. Es gribētu teikt, ka es pilnībā atbalstu eh, ģeopolitisko un vēsturisko analīzi, ko veids iepriekšēji runātāji, bet uzmanību gribētu pievērst eh, vienam punktam, un tas ir eh, ekonomiskā ilgspējīga attiecībā uz eh, Moldovu un iespēju nosteikt asociatīvo nolīgumu. Mēs te runājam par valsti, kuras ekonomika ir arī sarežģītos apstākļos Krievijas veikto pasākumu dēļ, un rodas jautājums, vai būs iespējams dot Moldovai nepieciešama atbalsta, lai tā varētu spērt šo soli, vai arī otrādi mēs vienkārši pasliktināsim situāciju šajā valstī par pieģest runājot. Es pilnīgi noteikti atbalstu to, kas tika teikts par pasu izsniegšanu un ar to saistītām šaubām, bet neaizmirsīsim arī ieroču tirzniecību. Mēs zinām, ka Piedņestrā atradās 14. armijas daļa. Ar to saistījās arī vīroču nelegāla tirzniecība, tad, kad eh, sabruka padomju savienība. Tāpat arī ir eh, raķetes, eh, kas arī ir identificēts kā viens no elementiem šajā reģionā. 16. punktā varbūt vajadzētu runāt arī par eh, robežu apsardz pārvaldību, lai tiktu mazinātu šāda nelegāla tirzniecība. Un vēl. Moldovas valdība veids centienus, un tos, manuprāt, mums vajadzētu novērtēt un Eiropas Savienībai varbūt vajadzētu nosūtīt papildus eh, novērēto delegāciju, papildus ECO eh, eh, novērēto delegācijai, kas brauks turien novembrī. Es vēlētos arī atļauties paust dažas piezīmes. Uh, Ja mēs runājam par korupciju un par valsts korupciju, tad dažās valstīs, tādās kā Malta un Lielbritānija, arī mēs vērojam, ka ir uh, daudz uh, iespēju, piemēram, par naudu nopirkta pilsonību. Un tas, protams, attiecas tikai uz bagātniekiem, piemēram, investīciju baņķieriem vai tam līdzīgi. Nu, mēs varētu arī par to palauzīt galvu. Uh, mēs nevaram aizliegt brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā. Nu, mums vienkārši jāpadomā arī varbūt par kaut kādu aizsardzību. Ierunājām par teksta redakcija atsauc uz 49. pāntu nevajadzētu svītrot, eh, tas ir tāds labs uh, kompromiss, un jāsaka, ka katrai Eiropas valstī saskaņā ar 49. pāntu ir iespēja iesniegt prasību uz dalībās status, un nu tad pēc tam ir jau lēmī, vai eh, šo prasību atbalstīt vai nē. Uzsākot normālu procedūru. Un, ja runājam par uh, uh, Ukrainas rezolūciju, tad vienkārši šeit vajadzētu atstāt to pašu formulējumu tālāk. Ja runājam par uh, vēsturi, Iglesias kungs to pieminēja. Man, kā vācietim, tas vienmēr rada tādu, zinām, distancētību. Hitlera Stālina pakts tika noslēgts par Besarābiju un, ja mēs te runājam eh, tagad par uh, Ukrainu un tās rietumiem, mēs piedzīvojam ko līdzīgu. Trīs, tas ir 39. gada pakts, un tur ir minēta Besarābija. Un, uh, tur tika runāts par eh, Krievijas ietekmes zonu, un mums vajadzētu šo vēsturisko saiti atminēties. Un jāsaka, ka eh, līdzīgi līguma arī eh, padarīja iespējamu otro pasaules karu. Hier sollte man, haben wir eher Pflicht gegenüber. Mums ir arī uh, jāpiedāvā Moldovas pilsoņiem iespēju uz labāku dzīvi, un šis uh, nolīgums to piedāvā. Ja ir attiecības ar Eiropas Savienību, tad cilvēkiem tas atvieglo dzīvi, un Fūle to pareizi pateica pagājušā nedēļā. Jāsaka, ka 89. gadā Polijā un Ukrainā IKP uz vienu personu bija apmēram identisks. Un tagad P Polijā IKP ir uh, kļuvis četras reizes lielāks, un Ukraiņi un Moldāvi grib to pašu. Nu, un tās ir tikai normālas vēlmes. Tas ir tikai dabiski, un uh, pagāja, pamazām, pamazām atverot mūsu robežas, mēs panācām to, ka nestoties uz slikto politisko un ekonomisko situāciju, Ukraina varēja ievest savas preces mūsu teritorijā un uh, viņu eksports pieaug par 15%. Nu, tas ir tikai iedrošinoši un mums vajadzētu to piedāvāt arī Moldovai. Un ir jāparūpājas par sociālām un ekonomiskām pārmaiņām, lai atkal netiktu ieviesta vecā komando sistēma. Un, protams, arī ir jāievēro visi līgumos nosauktie priekšnosacījumi. Ņemot vērā Krievijas aktivitātes, eh, mēs piedāvājām Ukrainai labāk pielāgoties jauniem noteikumiem, viņi var eksportēt savus prīces uz Eiropas Savienību un ir jāievēro konkrētas normas, viņi e, attiecīgi saskaņoja savu muitas kodeksu un nodokļu politiku un uh, Tautsaimniecība ir jāmodernizē un, ja, piemēram, Krievi nevēlas, lai viņi modernizē savu ekonomiku, nu, tad uh, viņiem būs grūti pas, eh, panākt kaut kādu progresu. Un Šulcs. Nu jā, es īstenībā varu daudz no viņa mācīties, kā runāt. Sākumā tiek paskaidrots ir jāatsauc uz 49. pantu, un tad jūs pēc tam stāstāt, kāpēc tas viss nav iespējams Krievijas uh, iebildes dēļ. Ja Moldovas republika nevar parakstīt tirzniecības nolīgumu ar Eiropas Savienību, tad ir, ka Krievijai tas nepatīk. Tad tā ir tikai tāda miglas pūšana acīs. Un mēs ieviesām attiecīgus pārejas laika pasākumus, ņemot vērā Ukrainas un Krievijas attiecības, un nevar jau būt tā, ka Krievija lems, kurš tirgosies ar Eiropas Savienību un nē, un lems te par robežām. Diemžēl tā tas ir, bet tas, to nedrīkst pieļaut par sistēmas ieviešanu. Un mēs esam visu darījuši saskaņā ar PTO, bet jāskatās, eh, protams, eh, tas nav nekāds brīnums, ka Krievija ir ieviesusi savu embargo, lai izdarītu spiedienu uz Ukrainu, bet vai tas ir saskaņā ar PTO, tas viss ir pret likumu. Un sankcijas arī pret Moldovu, arī tas viss ir pretlikumīgi. Un neviens vispār to nav pieminējis. Un pēc tam tiek teikts Tādēļ ir grūti parakstīt nolīgumu ar Moldovu. Mums tomēr vajadzētu ņemt vērā tādu loģisku secīgumu. Un jāsaka, ka valstis pašas var lemt, un Moldova ir ratificējusi nolīgumu. Tad, kad Moldāva būs parakstījuši nolīgumu, mēs eh, nedrīkstēsim kavēties. Par to tiek runāts jau vispār no 2007. gada un no 2007. līdz 2009. gadā pie varas bija iepriekšējā valdība komunistiskā partija. Viņu uh, premjerministrs toreiz vēda sarunas par nolīgumu, un tad eh, mēs nevaram to salīdzināt ar pašreizējo situāciju, un nevajadzētu aizmirst arī vēsturisko atsauci. Paldies Austravičies kungam, un tagad gribu pateikt, līdz kuram datumam var iesniegt grozījumus, lai mēs varētu darboties pietiekam labi saskaņā ar kalendāru, un lūgtu arī uh, pārējos kolēģus, sadarboties eh, veiksmīgi ar eh, referentu. Grozījumi ir jāiesniedz līdz 25. septembrim un balsošana ir paredzēta 16. oktobrī. Vai visiem eh, tas ir paprātam? Nu, tad mums būs pietiekam daudz laika, lai visu izdarītu pēc iespējas labāk. Ja, nevienam nav iebildumu? Labi. Paldies, tagad sastais darbkārtības punkts, balss no zāles, bet bez mikrofona. Jā, bet kas notiks ar Grūziju šajā kontekstā? Jā, mēs par to spriedīsimies prezidijā. Jā, bet no nu ar mērķi pavirzīties tālāk. Jā, jā, paplašinātajā prezidijā par to runāsim, saka priekšsēdētājs. Tā tad 6. oktobrī e, pirmās diskusijas, otrās diskusijas 4. novembrī, balsošana 17. novembrī, balsošana plenārsēdē decembrī. Nu, tāds izstāsts kalendārs. Bet, ņemot vērā vēlēšanas Moldovā, mēs esam nedaudz kāpinājuši tempu, ja? Labi, liels paldies. Tagad sēstais darbs kārtības punkts. Aizslēgtām durvīm. Lūdzu visus. Žurnalisten